Un es gribētu dot vārdu komisārē Mogherīnī. Thank you. Paldies, priekšādātāji. I know how the hemicycle is after a vote. Es zinu, kā izskatās plenārsēžu zāle pēc balsojuma. Es eh, gribētu teikt, ka mēs eh, apspēdāmies par situāciju Tunisijā pēdējo reizi, tad, kad mēs eh, Strasbūrā spriedām par Lībiju. Un tolaik mēs teicām, ka Lībija noteikti ir viena no galvenajām problēmām, kas mums ir jārisina mūsu tuvākajās kaimiņu valstīs. Tas attiecas ne tikai uz eiropiešiem, tas attiecas arī uz kaimiņu valstīm, sākot ar Tunisiju. Un, nu, lūk, tagad eh, dažas nedēļas pēc eh, šīm sarunām mums atkal ir jāspriež par eh, šo trauslo situāciju, kas ir sevi pierādījusi pēc pagājušajā nedēļā notikušā uzbrukumā. Uh, Tunisija mums ir īpaša kaimiņu valsts. Pirmkārtām, tā ir kaimiņu valsts, kas pierāda, ka brīvība, demokrātija un iekļaujoša politika var būt nākotne šim reģionam. Mani ļoti iespaidoja kāda zēna vārdi. Šis zēns piedalījās demonstrācijās tūlīt pēc eh, uzbrukuma Tunisā, un viņš teica, ka teroristus eh, biedējam mēs, un viņš eh, atsaucās uz savu paudzi, uz tunisiešiem, kas bija izgājuši ielās. Domāju, ka vislabākā atbilde, ko mēs varētu sniegt eh, šim uzbrukumam un eh, trauslajai situācijai Tunisijā, ir atbalsts šiem zēniem un meitenēm, šiem visu pauģu tunisiešiem, kas izgāja ielās, lai reaģētu uz uzbrukumu. Tāpat kā uh, Eh, franču pilsoņi reaģēja uz uzbrukumiem Parīzē janvārī. Visi tunisieši, jo īpaši jaunākā paudze, tic savas valsts nākotnē, viņi tic, ka viņu valstī ir jābūt brīvai un demokrātiskai. Vienu dienu pirms uzbrukuma mēs bijām šeit Briselē kopā ar Tunisijas ārlietu ministru un eh, tikāmies ar asociācijas padomi. Uh, Eh, Eiropas Savienības un Tunisijas asociācijas padomi. Mēs eh, apspriedāmies, eh, kā tas bieži notiek partneru starpā, mēs runājām par pozitīvo attīstību valstī, par to, ka ir pieņemta jauna konstitūcija, ka ir bijušas likumdošanas un um, likumdevēju un um, prezidenta vēlēšanas, un mēs runājām arī par elementiem, kas vēl ar vienu ir problemātiski Tunisijā. Jaunieši ir ļoti izglītoti, taču uh, bezdarba rādītāji ir ļoti augsti un ir arī ļoti maza darba pieredze. Un līdz ar to uh, sabiedrība ir ļoti sarežģīta uh, jauniem tunisiešiem, jo īpaši meitenēm. Tāpat ir uh, jāsaprot, ka vēl ar vienu nav veikti vairāki pasākumi demokrātiskajos procesos, un es šeit domāju par pašvaldību vēlēšanām, kurām ir jānotiek vēlāk šogad. Tāpat ir jāatcerās par plaisām, kas pastāv starp dažādām valsts daļām un reģioniem. Pastāv ļoti lielas uh, ienākumu sociālo apstākļu atšķirības. Tātad šīs atšķirības ir milzīgas. Mēs runājām arī par to, ka varētu nodrošināt uh, tvinīgu partnerības starp uh, dažām pilsētām Tunisijā un pilsētām Eiropas Savienībā. Mēs spriedām arī par drošības izaicinājumiem valstī. Šie drošības izaicinājumi pirmām kārtām izriet no tā, ka šī ir viena no valstīm šajā reģionā, vai varbūt pat vienīgā valsts šajā reģionā, kur ārvalstu kaujinieku skaits ir ļoti liels, vairāk nekā 3000. Un tāpat mēs runājām arī par robežu kontroli Tunisijā. Bet eh, cita starpā mēs eh, runājām arī par ko citu, un proti mēs parakstījām nolīgumus, sadarbības nolīgumus ar Tunisijas ārlietu ministru, lai nodrošinātu programmas Eiropas Savienībā Tunisijas studentiem, pētniekiem, uzņēmējiem, kas vēlas eh, piedalīties Eiropas Savienības programmās un darīt to atklātā veidā. Šādā veidā mēs eh, paveram iespēju spēcīgākai sadarbībai. Mēs runājām arī par mūsu nākamo augstākā līmeņa vizīti. Pēc eh, manas vizītes es eh, biju Tunisijā nedēļu pēc tam, kad eh, sāk strādāt jaunā valdība, tas bija februārī, un mēs spriedām par to, ka nākamo otrdienu kopā ar prezidentu Tusku mēs atkal viesosimies šajā valstī. Vienu dienu pēc uzbrukuma man bija telefons saruna ar Tunisijas premjeru. Mēs paudām savu līdzjūtību. No savas puses es paudu savu līdzjūtību Tunisijā cietušajiem un uzbrukumam pašā valsts sirdī, un viņš savukārt paudu savu līdzjūtību man, Eiropas Savienībai, jo ļoti liela daļa no uh, kritušajiem bija eiropieši bet viņš man teica vienu. Viņš teica, ka mēs darām visu, kas ir mūsu spēkos, lai reaģētu, lai nodrošinātu, ka šis uzbrukums eh, nepārtrauc eh, mūsu procesus, kas ir trausli, bet kas tomēr turpinās, un mums ir vajadzīgs atbalsts no Francijas, un mēs uzskatām, ka jūs esat viens no mūsu lielākajiem draugiem. Nodevu tālāk to, šo ziņu Eiropadomē, kas eh, notika tajā pašā dienā. Mēs atklājām šo Eiropadomi ar klusuma brīdi, un es valstu un valdību vadītājiem paudu skaidrus elementus, kāpēc mēs esam īpaši draugi Tunisijai. Un kāpēc mums tādiem ir jābūt šajos grūtajos laikos. Un par to, ka mums ir jāpalielina mūsu sadarbība. Šeit ir runa par četriem dažādiem līmeņiem. Pirmkārtām drošība, finanšu palīdzība, atbalsts ekonomikai ar konkrētiem um, steidzamiem pasākumiem un reģionālā sadarbība, tā skaitā Lībija. Tagad iedziļināšos šajos četros jautājumos. Pirmais - drošība un drošības sadarbība. Protams, ka drošība ir demokrātijas pamatos, tā ir daļa no demokrātiskās sistēmas, bet drošību var nodrošināt tikai tad, ja ir uh, reāli demokrātiski procesi, tiek ievērotas cilvēktiesības un tiesiskums, un mēs zinām, ka viens stiprina otru - demokrātija stiprina drošību un drošība stiprina demokrātiju. Tieši tāpēc mēs eh, uzsākām trīs atšķirīgus pārskatus, kas no Eiropas Savienības puses zināmā veidā nodrošina atbalstu Tunisijai. Viens ir par tieslietām, otrs ir par robežu kontroli, uh, un nākamais ir drošības eh, reforma. Attiecībā uz robežu sektoru mēs eh, to pavisam drīz sāksim, un eh, drošības jomā mēs domāsim par to, kā vērsties pret terorismu. Uh, esam jau ļoti tālā sagatavošanās posmā, un šeit ir runa par 25 miljonu palīdzību. Mēs sadarbojamies arī ar citiem partneriem, lai nodrošinātu reformas tieslietu sistēmā. Mēs zinām, ka mums ir jādara daudz vairāk, jo īpaši smagajos laikos. Uh, Eiropas um, antiterorisma koordinators bija Tunisā tikai dažas dienas pirms uzbrukuma, un viņi kopā ar saviem partneriem sāka spriest par sadarbības jomām, tā skaitā par pretterorisma dialogu un uh, pasākumu paketi, uh, Šī paketa tiks pabeigta tuvākajās dienās un cerams īstenota tuvākajos mēnešos. Tas nozīmē, ka mūsu partnerība notiek pilnīgi līdzvērtīgā līmenī, un mēs par visu apspriežamies ar mūsu Tunisijas partneriem. Taču mēs zinām, ka Tunisijas stabilitātes atbalstam ir vajadzīga ne tikai drošība. Es savos publiskajos paziņojumos esmu to vairāk kārt uzsvērusi, mums ir jānodrošina ekonomiskā un demokrātiskā pāreja. Tieši tas ļaus Tunisiju padarīt spēcīgāku. Kā mēs to varam izdarīt? Pirmkārtām finanšu palīdzība. Kopš 2011. gada Eiropas Savienība ir dubultojusi savus sākotnējos solījumus Tunisijai. Pagājuši gadu, 2014. gadā, vairāk nekā 170 miljonu eiro tika piešķirti Tunisijai. Makrofinanciālā palīdzība līdz 300 miljoniem eiro aizdevumos eh, nāk vēl papildu šai sākotnējai palīdzībai. 2015. gada finanšu piešķīrumi vēl nav pilnībā noteikti, bet mēs sadarbojamies ar komisāru Hānu, lai nodrošinātu, ka Tunisijas saņem eh, to, ko, kas tā ir vajadzīgs un ko tā ir nopelnījusi. Un tas ir arī mūsu interesēs. Taču aiz finansiālās palīdzības ir konkrēti pasākumi, pat radoši pasākumi, kas ir jāievieš, lai atbalstītu Tunisiju reformu ceļā, lai stiprinātu tās ekonomiku un demokrātiju. Reāla progresīva Tunisijas ekonomikas um, integrēšana Eiropas tirgū, atbalstot Tunisijas izvēlēto tirgus modeli un lai palīdzētu tās ekonomikai. Tas varētu būt viens no elementiem. Eiropas Savienība ir gatava, un mēs uh, sākām par to apspriesties ar jaunajām Tunisijas varas iestādēm jau pagājušajā mēnesī Tātad Eiropas Savienība ir gatava uzsākt sarunas par, mm, brī, par brīvu un visaptverošu brīvās aizniecības nolīgumu ar Tunisiju. Tas varētu arī būt eh, pozitīvs signāls investoriem par to, ka viņi varētu mm, veicināt ekonomikas atveseļošanos valstī. Tas, protams, dos gan vidējā, gan ilgā termiņa rezultātus, taču mums ir jāsniedz eh, atbalstu Tunisijai jau tagad, nekavējoties. Šī gada sākumā mēs eh, Mm, pielāgojām savas mēneša importa kvotas olīveļai. Varbūt tas ir kaut kas neliels, bet tas nu, Tunisijā ir ļoti svarīgi. Mēs varam darīt arī vairāk. Tāpat arī Eiropas Savienība ir sākusi domāt par Tunisijas iesaistīšanu apvāršņa 2020 programmā. Tie ir tikai piemēri. Vēl varbūt daudzi citi šādi piemēri, kur mēs varam nodrošināt reāls un tūlītējas pārmaiņas. Ceturtais sadarbības eh, elements eh, saistās ar Lībiju. No vienas puses tas ir robeža jautājums, bet no otras puses ir šis lielākais Lībijas jautājums, kas ietekmē situāciju arī Tunisijā. Uzskatu, ka eh, daži no jūsu izteikumiem iespējams eh, attieksies uz šo jautājumu, un varbūt es varētu uz to atbildēt beigās. Eh, pagājušajā mēnesī mēs Strasbūrā par to spriedām, un mēs mēģinām mm, palielināt savus diplomātiskos centienus. Es pati organizēju 34 Lībijas mēru tikšanos no vairākām Lībijas pilsētām. Tas notika šeit, eh, Briselē, pirms uh, nedēļas. Es uzklausīju viņu vēlmes, un mēs runājām par lietām, ko tikai mēri var saprast, jo viņi redz, cik smagā situācijā atrodas viņu iedzīvotāji. Daudzas pilsētas tika sabumbotas laikā, kad mēs tikāmies. Šeit ir runa par to, ka mums ir jāverzās uz priekšu. Mums ir jāatrod politiska vienošanās, kas ļautu Lībijai atsākt šo kustību. Tas, protams, mums vajadzētu, to, protams, mums vajadzētu pārvērst reālos pasākumos, lai rezultāti būtu jūtami visiem. Šajās dienās un šajās stundās tiek plānots arī par jaunu politisku ietveru. Par to tiek spriest ne tikai Rabātā, bet arī Tobrukā, Tripolē un citās pilsētās. Es patiešām ceru, ka tā tas arī ies uz priekšu. Arī mūsu Tunisijas draugi uzskata, ka tikai šādā veidā mēs varam atrisināt uh, Lībijas krīzi. Vēl viena lieta par jums, par jums un Tunisiju. Parlamentārā sadarbība arī ir ļoti būtiska daļa no atbalsta, ko Tunisija meklē. Šī valsts ir valsts, kurā jūsu ietekme būtu ļoti labi jūtama. Divas um, vēlēšana novērošanas misijas 2011. un 2014. gadā, tāpat arī Eiropas parlamenta ieguldījums Tunisijas parlamenta atbalstam, ir ļoti labi piemēri. Es uh, gaidu, ka tiks izveidot apvienotā parlamentārā komiteja ar Tunisiju. Tas ir paredzēts rīcības plānā privileģētajai partnerībai. Eiropas parlaments, stiprinot savas saiknes ar jauno parlamentu, varētu spēlēt nozīmīgu lomu tajā, lai Tunisijā uh, demokrātija tiktu atbalstīta. Mēs redzējām, ka Tunisijas parlamentārieši dzied savu himnu parlamenta laikā, uzbrukuma laikā, tad, kad viņi strādāja pie pretterorisma likuma. Uzskatu, ka mūsu šīs dienas debates ir veids, kā mēs varētu uh, ar viņiem sadoties rokās un pateikt visiem tunisiešiem, ne tikai parlamentāriešiem, bet, protams, arī parlamentāriešiem, pateikt arī pārējai pasaulē, ka viņi nekad nebūs vieni, un ja viņi vērsīsies pie mums un meklēs mūsu vidū draugus un atbalstu, tad viņi to arī atradīs. Paldies! Paldies, komisārē Magarīnī! Es aizmirsu norādīt uz to, ka pie šī darba kārtības punkta Nav paredzēta brīvā mikrofona procedūra, un arī zilās kārtas nevarēs izmantot. Es gribētu jūs lūgt arī ievērot uh, eh, sev atvēlēto uzstāšanās laiku. Predes kungs tagad divas minūtes. Priekšsēdētāja augstā pārstāvs kundze. Pēc uh, šausminošā uzbrukuma Bārdo muzejam. Uh, ETP grupa nosodīja šo terorismu aktu, un kā es to darīju arī sociālajos tīklos, arī es tagad vēlos paust līdzjūtību upuru ģimenēm, tuviniekiem un paust arī mūsu solidaritāti ar tunisiešiem šajā pārbaudījumā. Uzbrukums Bardo muzejam bija uzbrukums reģionam, kas tiešām arī realizēja arā pavasara solījumus un pārvērta tos īstenībā. Jo Tunisijā notiek demokrātiskā pārēja, un tas ir unikāls scenārijs arābu pasaulē. Uh, Eh, taču nekļūdīsimies. Uzbrukums Tunisā nav tikai uzbrukums pret mūsu partneri, bet arī uzbrukums pret Eiropu. Tas ir acīm redzami, jo lielākā daļa upuru ir Eiropas pilsoņu. Tādēļ arī tādēļ, ka vidus jūras drošība ir arī mūsu eh, drošība. Un visbeidzot, uzbrukums Bardo muzejam ir uzbrukums arī mūsu vērtībām. Uh, iecietībai un pamatbrīvībām. Īslām valsts grupējums uzņemās atbildību par šo uzbrukumu. Tā ir barbarisma ideoloģija, kas balstās uz perversu islama interpretāciju un citādā noraidījumu. Tāpat ir barbā, tāds pats barbarisms un neiecietība arī skāra Jemenu. Uh, un arī Pakistānas kristiešus 15. martā. Uh, Mums ir jābūt ļoti stingriem aizstāvot savas vērtības, jācīnās pret terorismu, fanātismu kopā ar mūsu partneriem un galvenokārt ar Tunisiju. Mēs esam atbalstījuši uh, šīs valsts demokrātisko uh, pāreju jau no paša sākuma. Mēs nevaram viņus tagad pamest. Mums ir nepieciešams startautiskais atbalsts un man prieks dzirdēt arī augstās pārstāvs kundzi. Runājam par visām uh, sadarbības dimensijām, kas ir jāstiprina un jāteic, ka pēc dažām dienām arī mūsu kolēģu delegācija, kas piedalās delegācijā eh, sadarbībā ar Magreb valstīm, arī dosies uz Tunisiju, lai eh, apmainītos viedokļiem ar Tunisijas parlamentārišanos. Paldies! Paldies, Predes kungs! Tagad pants Ērīkungs, trīs ar pus minūtes. Grazie. Paldies, priekšsēdētāji! Šorīt atgriezos no Tunisijas. Es tur uh, tikos ar institūciju pārstāvjiem, tikos ar uh, parlamenta priekšsēdētāju, kas man apstiprināja, ka uh, terorismu uzbrukuma galvenais mērķis bija Tunisijas parlaments. Viedokļa apmaiņā arī es uh, jutu uh, Uh, to, ka tiešām Tunisija ir ideālā vieta, kur varētu notikt šīs terorismu uzbrukums, jo šī ir valsts, kas ir vistālāk tikusi demokrātijas uh, procesā arābu pasaulē. Valsts, kas izstrādājas modernu konstitūciju, ievēlēja savu parlamentu, un mēs šo valsts varam tikai vienīgi pozitīvi izcelt. Mums arī ir uh, jāapzinās, ka Tunisijai uzbruka tieši tādēļ, ka tā ir uz pareizā ceļa, ka tas ir atsaucas punkts visai reģionai, visam, e, visai, visam reģionam, visai Eiropai. Ir uh, jānodrošina demokrātijas attīstība arā pasaules valstī, un tas turist, to, teroristiem nepieņemami, jo viņi vēlas ieviest hausu visā vidus eh, jūras reģionā. Līdz ar to varu tikai piekrīst arī Rep Tunisijas prezidentam. Terorisms nav tikai Tunisijas problēma, tās skar visus. Arī tādēļ, ka uzbrukumā pret Bardo muzeju tik nogalināt ļoti daudz arī Eiropas eh, pilsoņi, un tam ir divas sekas no vienas puses, kā tiek palielinātas bailes un arī negatīva ietekme uz Tunisijas tēlu. Tam var būt ļoti dramatiskas sekas uz ekonomiskiem ienākumiem, kas tiek gūti tieši no turisma aktivitātēm. Tad, nu, mums ir mazāk jārunā, bet daudz konkrētāk jārīkojas, un tas ir jādara šodien un nevis rīt. Eiropas uh, uzdevums ir uh, rīkoties, palīdzēt Tunisijai, jo sniegt politisko atbalstu Tunisijas institūcijām. Un uh, cīnīties pret islāma valsts uzbrukumiem, kā to minēja augstā pārstāve, arī Eiropas parlamentam ir šis uh, uzdevums arī sniegt finansiālu atbalstu tūlīt pat. Dažas, mē, dažas minūtes atpakaļ mēs nedzējām finansiālu palīdzību Ukrainai, un tā līdzīgi ir jārīkojas attiecībā uz Tunisiju, un tās ir konkrēts pierādījums arī, kā varam īstenot kaimiņa attiecību politiku. Ir jāprecizē prioritātes. Nešaubos, ka mums, sociāldemokrātiem, Tunisija šodien ir prioritāra valsts. Godot augstā pārstāve, es zinu, cik jums šie jautājumi ir aktuāli. Uh, aicinu piedalīties mūsu šajā lūgumā, pieņemt politisko lēmumu pēc iespējas ātrāk. Papildus arī tam, ko jūs teicāt, komisijai padomē jāsniedz arī konkrēti rezultāti pēc asociācijas uh, šīs konferences, kas uzlika 17. martā, lai uh, arī mēs konkrēti varētu atbildēt problēmām, kādas ir Tunisijā šodien. Paldies. Paldies, Pansēri, kungs. Tagad viena minūte Tanoka kungam. Priekšādātā kungs, es gribētu paust savu līdzjūtību eh, cietušo ģimenēm, tiem, kas eh, cieta 18. martā Bardo. 20 muzejā Tunisā, 23 cilvēki gāja bojā. Uh, šajā uzbrukumā, kad uh, uz viņiem sāka vienkārši šaut. Islāmiskās valsts grupējums ir uzņēmies atbildību par šo uzbrukumu, un mēs nezinām, vai tā ir taisnība, mēs nezinām, vai šis grupējums ir veicis šo uzbrukumu, taču mēs redzam, uh, ka džihādistu teroristi apdraud brīvo pasauli. Uh, Tunisija ir valsts, kura musulmaņi ir vairākumā, un šī ir valsts, kurā dzīmā rāba pavasaris. Šie teroristi vispār neinteresēs par to, ko viņi nogalināja, vai te bija kristieši, musulmaņi vai ebreji. Viņi vienkārši vēlas, lai e, visi redzētu, ka tiek nogalināti viņu utopiskā kalifāta ienaidnieki. Mūsu pienākums šajā parlamentā un Eiropas Savienībā ir darīt visu, kas ir mūsu spēkos, lai ekonomiskā un drošības ziņā palīdzētu šai jaunajai demokrātijai, kas dzimst Tunisijā. Paldies! Paldies, Tanaka kungs. Tagad divas minūtes Maura Barandijārāna kungam vārds. Paldies priekšsēdētājiem, cienījumā augstā pārstāva, cienījumie kolēģi. Kā jau debatēs par Lībiju, mēs uh, dzirdējām, ka situācija Lībijā un Āfrikas ziemeļos ir prioritāte Eiropas Savienībai tieši tāpat kā situācija Ukrainā. Taču uh, Šķiet, ka šī prioritāte, diemžēl, netiek eh, pienācīgi atbalstīta. Mēs nepievēršam pienācīgu uzmanību situācijai Eiropas dienvidos. Uh, Bet uh, situācija te ir daudz smagāka. Mums ir jāpārskata Eiropas Savienības uh, kaimiņa attiecība politika, lai tā garantētu līdzsvarot Eiropas Savienības atbalstu saviem partneriem gan austrumos, gan dienvidos. Teroristu uzbrukums pagājušajā nedēļā tā mērķis uh, bija iznīcināt plaukstošo demokrātiju Neaizmirsīsim, ka Tunisija ir vienīgā valsts, kurā notikusi patiesa demokrātiska pārēja. Nevienā citā Arābu valstī nav izdevies ar vēlēšanu palīdzību iegūt šādu rezultātu. Mēs nevaram runāt ne par vienu citu valsti, kā tikai par Tunisiju, bet Islāma valsts pārstāvs šobrīd uzbruk šai valstī. Mums ir jācenšas risināt situāciju, mums ir jācenšas atbalstīt uh, visos iespējamās veidos Tunisiju. Mums ir jāsniedz atbalsts aizdevuma formā, investīciju formā. Mēs nevaram pieļaut šādu jaunu uh, saspīlējumu pie Eiropas dienvidu robežām. Paldies! Paldies uh, eh, Maur Barandijana kungam. Tagad vārds Kuzo Permoji kungam. Paldies priekšsēdētājiem. Paldies, Magarīnē kundz, ka esat ieradusies šeit šodien. Es vēlos nosodīt eh, teroristu un fanātiķu uzbrukums. Mēs esam jau iepriekš piedzīvojuši šādus teroristiskus uzbrukumus, bet neesam pievēruši tiem pienācīgu uzmanību. Jūs pavisam pamatot sasaistījāt to arī ar situāciju Lībijā, jo džihādistu un teroristu uzbrukumi tie eh, nenotiek tikai dažās atsevišķās valstīs. Runa ir par valstīm, kurās pirms tam pie varas ir bijuši, bijuši diktatoriski režīmi. ASV ir izvēlējusies atbalstīt brutāls uh, Persijas jūras līča valstu uh, vāras, uh, kas šobrīd vēršas pret ASV interesēm. Islāma valsts šobrīd saņem finansējumu un atbalstu, jo ļoti daudz Eiropas Savienības spēlētāji ir palīdzējuši iznīcināt sekulāras valsts struktūras. Neaizmirsīsim arī par citiem reģionāliem spēlētājiem, neaizmirsīsim par multinacionāliem uzņēmumiem, kas darbojas šajā reģionā. Šis nav jaunu imperiālu avantūru laiks. Mums ir jādomā par šīm valstīm. Paldies! Paldies, eh, Kauso par Mai kundzei. Tagad divas minūtes Alohpīlers kundzei. Priekšādātāji, uzbrukums eh, Bordo muzejam Tunisā. Uh, lika zaudēt dzīvību vismaz 22 civilie iedzīvotājiem, un Islāma valsts grupējums ir uzņēmies atbildību par šo uzbrukumu. Īsi pēc uzbrukuma vicepriekšādātāja Mogurīnī pauda savu atbalstu Tunisijas valdībai, un uh, te ir runa ne tikai par drošības pasākumiem, bet arī par ekonomisko attīstību šajā valstī. Uh, arī šodien viņa ļoti detalizēti par to stāstīja. Ir būtiski, lai mēs Eiropā izrādītu savu solidaritāti Tunisijai šajos smagajos laikos, taču pēc vārdiem ir jāsako arī darbiem. Mums ir jābūt gataviem piešķirt eh, piemērotus līdzekļus, lai tunisiešus varētu atbalstīt spēcīgākā līdz šim. Šis atbalsts ir jāsniedz, lai uh, uzbrukums nekļūtu par eh, transformācijas eh, procesu ierobežojumu šajā valstī. Vajadzētu nodrošināt, lai Tunisija kļūtu par piemēru šajā reģionā. Tūkstošiem tunisiešu pagājušajā nedēļā izgāja ielās. Protestos tika izmantoti arī 2012. gada jasmīnu revolūcijas lozungi. Aicinājumi un teicieni Eh, kas agrāk teica, ka mums nav bail, tagad tika pārvērsti lozongos mums nav bail no teroristiem. Tā ir centrāla ziņa ne tikai tunisiešiem, bet eh, visam reģionam un arī Eiropai. Mums nav bail no teroristiem, taču vajadzētu nodrošināt, lai tas ir tāds kā brīdinājums, lai tā nebūtu pārāk uh, asa reakcija uz šādiem notikumiem. Es uzskatu, ka mūsu pienākums ir palīdzēt Tunisijai ieviest pasākumus, lai vērstos pret terorismu, vienlaicīgi ievērojot cilvēktiesības, jo īpaši Eiropas Savienībai vajadzētu atbalstīt tiesisku valsts institūciju izveidi. Uh, Vajadzētu arī norādīt uz Pasaules sociālo fórumu. Tas, ka šāds fórums notiek, arī ir solidaritātes izteikšana Tunisijas sabiedrībai. Paldies, Lokbīlers kundzei, tagad divas minūtes Kostaldo kungam. Merci, Paldies, Kādēļ šī traģēdija ir skārusi tunisiešu? Pēdējo mēnešu laikā es trīs reizes devos uz Tunisiju, lai redzētu, kā notiek vēlēšanas vienīgajā valstī, kur arā pavasars tiešām nesas augļus. Kad es domāju par uh, atentātu, es uh, atceros arī uh, to, ko es redzēju Tunisijā, entuziasmu, kāds tur bija, gatavojot uh, vēlēšanas. Paldies, paldies, kas esat ar mums, ka mūs arī mūs atbalstāt, viņa teica, brīdī, kad mēs eh, īstenojam sociālās reformas, kad mēs eh, sākam celt labāku nākotni mūsu bērniem. Visur bija eh, arī šī siltā uzņemšana arī Bardo muzejs, kas norāda uz uh, šīm speciālajām kultūras tradīcijām. Kādēļ Tunisī? Tādēļ, ka kāds vēlas iznīcināt ekonomiku turismu un nosmacēt demokrātiju jaunos tunisiešus, lai Tunisijā būtu anarhija, lai būtu šis spēka uh, samēri un uh, vardarbība, lai ticētu teroram, un uh, idejai, ka islāms no savietojums ir demokrātija, un, diemžēl, to neīsteno tikai teroristi. Un, ja mēs iegatīsim civilizāciju sadursmes lamatās, uh, tad viņi uzvarēs. Es ticu Jordānijas karalim, kurš saka, ka musulmaņi pasaulē neļaus teroristiem izmantot uh, savu ticību, lai īstenotu ne nepanesam barbarismu. Arī mēs nevaram iekrist šais lamatās, mums ir jārīkos konkrēti, sadarbojoties kopā ekonomikā, sociālajā, kultūras jomā. Tikai tādā veidā mēs varēsim arī uzvarēt spēka kultūru ar kultūras spēku. Jā, kolēģi, mēs visi esam tunisieši. Paldies, Kastaldo kungam. Tagad viena minūte Borgēzijo kungam alto reprezentante. Paldies, priekšsēdē augstā pārstāvs kundze. Es arī, protams, izsaku savu līdzjūtību. Daudzi upuri arī nāk no Itālijas, bet uh, īsīs mēs nevaram tikai uzveikt ar uh, lūkšanām. Īslāmā uh, grupējumam ir uh, arī lieli finanšu avoti un ir jāstiprina robežas ar Lībiju. Tādēļ es arī tiešām uh, nožēlēju dažu kolēģi krokodīļu asars, kas nav darījuši neko, lai uh, cīnītos pret ārvalstu kaujiniekiem. Uh, bet kas tagad uh, jā, ir uh, pirmie, kas šo, upu, kas šo upuru bērēs raudi. Jādara kaut kas konkrēti, lai palīdzētu Tunisijai. Dank, Herr Kollege Borgesio. Paldies Bar Borgesio kungām. Tagad debašu noslēgumā vārds vēlreiz Mogherini kundzei. Uh, Paldies. Sākumā atbildēšu uz Bargēcio kungu sacītajiem. Jautājums par robežu kontroli starp Tunisiju un Lībiju. Šis jautājums kā reiz bija viens no tiem, ar, par kuriem runājām ar Tunisijas ārlietu ministru dienu pirms uzbrukuma Bardo muzejam. Viņš teica šajā sanāksmē, ka, ka Tunisijai nav nekādas ieceres intereses vainot savu robežu ar Lībiju. Uh, Es eh, respektēju valsti, eh, valsts eh, suverenitātu un iestāžu pieņemtos lēmumus, jo īpaši, kad runājam par valsti, kurā notiek demokrātiskai procesi. Tātad vispirms mums ir jārespektē viņu pieņemtie lēmumi, Tunisijas iestāžu lēmumi. Protams, ka šis ir kopīgs izaicinājums, ir skaidrs, ka mēs šeit nerunājam par uh, reliģijas vai kultūras sadursmēm, jo upuri bija dažādi - tunisieši, musulmaņi, kristieši, eiropieši un citi. Tas ir uzbrukums Eiropai un Tunisijai. Tādējādi šeit nav nekādas sadursmes starp uh, vidusjūras dienvidiem, ziemeļiem. Nē, šis ir kopīgs, uh, sarežģīts uh, darbs, kas mums ir jāveic kopā vidusjūras reģionā pret vardarbību un terorismu. Un nebūsim naivi, ar drošības pasākumiem mēs neatrisināsim visu, jo pat tūlītēji tu, drošības pasākumi visu neatrisinās. Tunisieši arī mums to norāda, ka mēs varam uzvarēt tikai tad, ja mēs varēsim veikt investīcijas jauniešiem, jauniešos Tunisijā, nodrošināt uh, izglītību, nodarbinātību. Runa ir par tiem pašiem jauniešiem, kas dažus gadus atpakaļ uzsāka revolūciju, cieņpilnas dzīve. Mū, tas ir mūsu uzdevums - atbalstīt šo Tunisijas demokrātijas procesu ar visiem instrumentiem, bet respektējot šo valsti. Tad arī kolēģi runāja par precīziem e, punktiem. Šeit minēšu divus kas attiecas uz eh, Eiropas kaimiņa attiecību politiku pārskatu. Jā, arī par šo jautājumu ar Tunisijas eh, ministru runāja dienu pirms atentāta. Tad arī šis būs viens no jautājumiem, kas būs darba kārtībā sanāksmē Barcelonā 13. aprīlī, kur tiksimies ar eh, vidusjūras reģiona kolēģiem. Par to runāsim arī ar mūsu austrumu partnerības partneriem mājā. Uh, Eiropas kaimiņa attiecība politika mums un partneriem var būt izcils, lielisks instruments, ja mēs vienkārši ne, nenodarbosimies tikai ar birokrātisku pārskatīšanu. Nē, mums tas ir jādara ļoti pamatīgi, kādi instrumenti var būt liederīgi, lai varētu atbildēt uz izaicinājumiem, kas ir citādāk nekā desmit gadus atpakaļ, un dienvidos noteikti ir izaicinājums par reģionu stabilitāti, terorismu izaicinājums, ir arī izaicinājums par to, ka nav pietiekami spēcīgas institūcijas, un ir arī Lībijas izaicinājums, kas nav tikai Lībijas problēma, kāds no jums arī teica. Uh, ka visi upuri ir vienādi. Es tam pilnībā piekrītu. Visi upuri ir vienādi. Mēs arī atsaucamies uz citiem atentātiem, kur gāboja arī citi cilvēki. Jā, piekrītu. Visi upuri ir svarīgi, visi upuri ir vienādi. Un vēlos minēt arī upurus, kas ir gājuši bojā citvietu pasaulē, bojā Jemenā, Nigērija un tam līdzīgi. Uh, mums ir jābūt ļoti piesas, piesardzīgiem, lai šīs reģionālās krīzes arī neizplatās. Un te arī atbild uz vienu no kolēģi sacītajiem. Mums nav nepieciešama vienpusēja atbilde. Uh, Šis ir uh, multilaterāls process. Katru dienu strādājam ar ANO, kopā strādājam ar Arābu līgu reģionālajiem partneriem. Uzskaitu, ka šajā brīdī visi spēlētāji iesaistītās puses reģionā, lai visi rīkotos atbildīgi, ne tikai Lībijā, bet arī citviet. Uh, Mums ir nepieciešams reģionāls satvars kopā ar starptautisko satvaru Eiropas Savienību, um, var ne tikai reaģēt, bet arī rīkoties, atrodot ilgspējīgus risinājumus. Bieži vien ir tā, ka. Me, Eh, vienas krīzes atrisinājums rada kādu citu krīzi. Līdz ar to ir nopietni jādomā, eh, runājot ne tikai par Lībiju, bet arī par citām vietām, kā varam novērst eh, turpmākas krīzes, kā novērst terorismu izplatību reģionā. Pēdējā lieta, ko vēlos minēt par fondu piešķiršanu, kāds no jums atsaucās uz uh, nevienlīdzīgu pārdali divas trešdaļas austrumiem, viena trešdaļa dienvidiem. Tas ir nerakstīts noteikums. Divas trešdaļas fondi tiek piešķirti austruma, aust, di, dienvidiem un viena trešdaļa austrumiem. Patiesībā par to var diskutēt, bet var gribēju precizēt, ka situācija ir tāda, nevis otrādi, kā jūs to minējāt. Lielas paldies! komisārai Mugarīnī. Līdz ar to debatēs ir beigušās un.